un paziņoju, pasludinu šo mūsu sanāksmi par atvērtu. Tātad attiecībā uz mūsu jauno komiteju, kas šodien tiks izveidot attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos. Un, kā jau zināsiet, tad šodien mūsu tātad sanāksmes mērķis ir izveidot šo um, komiteju, var ievēlēt priekšsēdētāju, uh, priekšsēdētāju vietniekus, uh, attiecīgi, tātad atbilstoši 13. pantam parlamenta reglamentā. Jūs jau noteikti būsiet saņēmuši šodienas darba kārtību. Uh, rīkosimies sekojoši. Sākumā balsosim par priekšsēdētāju komitejas priekšsēdētāju ievēlēsim, un pēc tam četri vai mazāk vicepriekšsēdētāji tiks ievēlēti. Šobrīd gribētu paziņot par uh, kandidātiem uh, un uh, arī mm, tātad vēlēšanu dalībniekiem. Šie vārdi ir tikuši iesūtīti un apstiprināti vakardien vakarā, līdz vakardienas vakaram bija noteikts termiņš, un uh, ja nu kāds gribētu izteikties par pārmaiņām, tad politiskajām grupām vajadzētu informēt priekšsādātāju pirms uh, pasludinām um, ievēlēšanu par atvērtu. Sekojošie Francis Fitzgerald no EPP, Tomas Dehovski no ETP, Nacho Sančes Emor no S&D, kā arī Petras Austrēvičus no Riņū grupas četri kandidāti mums tā tad ir. Sveiciens šodien visiem. Gribētu sveikt visus mūsu sanāksmē. Un un pārējiem pie vēlēšanām. Tātad gribētu vēlreiz atgādināt, ka politiskai grupai bija jāizvirza, jāizvirza kandidāts, vai tas jāapstiprina 20. daļai komitejas locekļu. Gribētu atgādināt, ka pēc pirmā, pirmās balsošanas kārtas kandidāti varēs, var atsaukt savu kandidatūru un ir iespējams piedāvāt jaunu kandidatūru. Uh, Tas tā tīri informā, ir informatīvā kārtībā. Šobrīd gribētu apstri, eh, apstrināt sākumā kvorumu. Kvorums ir ceturtā daļa no visiem deputātiem, tātad būtu vismaz desmit personām šeit jābūt pavisam ātri skaitu un redzu, ka patiesībā vairāki desmiti ir klāt. Un tas nozīmē, ka kvorums ir sasniegts un varam uh, ķerties pie vēlēšanām, un tas būs uzskatāms par um, spēkā esošām. Gribētu atgādināt, ka uh, kandidātam ir jāsniedz sava piekrišana, tam ir jābūt komitejas pilntiesīgam biedram, nevis aizstāvēju, aiz, um, tātad aizstājējam, un tai jābūt personai, kas ir um, ievērojis arī labās prakses uh, rīcības kodeksu un ir iesniegta arī finanšu deklarācija. Šobrīd uh, vēršos pie politiskajām grupām, aicinu jūs iepazīstināt ar saviem kandidātiem. Gribētu atgādināt, ka piek, ja piektā daļa komitejas uh, pieteiks um, atrunas un uh, netiks kandidāts, tad, um, tā, tad uh, mēs uh, ievērēs, ievēlēsim kandidāts aklamācijas procedūrā. Uzklausīsim kandidātu sākumā. Lūdzu. Maģorīno kungs, lūdzu. Grācie. Paldies. S&D grupas vārdā piedāvāju mūsu uh, komitejas uh, priekšsēdētāja amatam kandidātu Rafaelu Gluksmanu. Liels paldies! Paldies jums, Majorīno kungs! Kandidāts no S&D grupas Bruksmana kungs. Vai jums ir citi kandidāti? Neredzu, ka kāds pieteiktos izteikties. Tādā gadījumā oficiāli aicinu apstiprināt amatā um, Bruksmana kungu aklamācijas procedūrā. <laughs> E, to było milczące wrażenie zgody. Labi. Redzu, ka nevienam iebildumu nebija. Ļoti jauki. Nu, aicinu Bruksmana kungam um, turpināt vadīt šo sanāksmi. Tā kā um, esat ievēlēts aklamācijas procedūrā, ar to mana priekšsēdētāja loma šeit arī beidzas. Lūdzu, Bruksmana kungs. Mesdames et messieurs. Dāmas un kungi, deputāti, godātie kolēģi, es vēlētos vispirms citēt Winstonu Čerčilu. Demokrātija ir vissliktākā politiskā sistēma, ja atskaitām visas citas sistēmas. Un eh, šī sliktā sistēma, kas ir labāka par visām citām, mums visiem kopā ir jāaizsargā. Tas ir eh, mūsu dārgums, un mēs varam izteikt mūsu eh, atšķirīgos viedokļus, pretrunas, un šis ietvars ir absolūti nepieciešams ikvienam no mums, bet tas ir arī trausls un apdraudēts pēdējos gados uh, notiek koordinēti uzbrukumi Eiropas demokrātijai, un šo, šīs iejaukšanās mērķis ir traucēt demokrātijas darbību, graut uzticību mūsu institūcijām un drupināt vienprātību par demokrātijas idejām. Un šodien mēs, mums nav tiesība vairs būt naiviem. Šo iejaukšanos veids uh, citas valstis uh, vai ar valstīm saistītas struktūras, uh, un tām ir dažāda forma uh, politisko partiju finansēšana, kiberuzbrukumi, iejaukšanās vēlēšana kampaņās un ir apdraudēta mūsu uh, suverenitāti. Uh, Un Eiropas Savienība nevar būt tāds tirgus, kurā iepērkas naidīgas uh, svešas varas. Mēs nesam pērkami šīs uh, speciālās komitejas izveide ir spēcīgs signāls, kas liecina par to, ka mums jāuzņēmas atbildība. Un pēdējo, eh, turpmāko 12 mēnešu laikā kopā ar vicepriekšsēdētājiem, koordinatoriem un referentu skundzi, ēnu referentiem un visiem komitejas deputātiem uh, Mēs strādāsim pie tā, lai apzinātu tos apdraudējumus, kas pastāv mūsu demokrātijai, un ierosināsim pasākumus gan tiesību aktos, gan konkrēti veicams pasākumus, lai vērstos pret šo apdraudējumu un lai garantētu to, ka demokrātija uh, turpina dzīvot. Mūsu uzdevums ir milzīgs, uz mūsu pleciem gulstas milzīga atbildība, un es visiem pateicos par man izrādīto uzticību. Vēsture mūs uh, novēro un mūs vērtē, un mums visiem kopīgi ir jāstrādā un jāpadara demokrātija vēl dzīvotspējīgāka un spēcīgāka. Paldies! Thank you. Donc, commençons le travail. Sāksim darbu. Ir uh, noskaidrots, ka ir kvorums. Tagad aicinu izvirzīt kandidātu vai kandidātus uz pirmā priekšsēdētāja vietnieka vai vietnieces amatu. Lūdzu. Yes, thank, thank you for... Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms apsveicu jūs ar ievēlēšanu šai amatā Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Es ierosinu Havieku Zanzareros kungu kā pirmo priekšsēdētāju vietnieku. Merci beaucoup! Liels paldies! Vai ir citi kandidāti citām grupām? Man jājautā deputātam Zazalehos, vai viņš piekrīt uh, kandidēt. Viņa gan nav klāt, bet viņš rakstveidā ir paudis savu piekrišanu. Līdz ar to varam ievēlēt ar aklamāciju. Sachant. Tā kā kandidāts ir apstiprināts ar aklamāciju, viņš ir aizpildījis savu uh, deklarāciju par interesēm un par arī atbilstošu rīcību kā deputātām. Līdz ar to pirmais mūsu īpašās komitejas priekšstādātāja vietnieks ir ievēlēts. Eiropas parlamenta un uh, ir tādi noteikumi un Eiropas Savienībā ir tādi principi, ka ir jābūt uh, vienlīdzīgai uh, pārstāvniecībai. Mēs nevaram turpināt citu priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu šodien, jo mums ir nepieciešama priekšsēdētāja vietniece, nevis vienkārši vietnieks, līdz ar to uh, balsojums par eh, citiem priekšstādātāju vietniekiem, vietniecēm notiks pēc plenāra sesijas. Līdz ar to varam uzskatīt, ka īpašā komiteja ir izveidota, tā pastāv, un tagad mums visiem kopīgi jāķeras pie darba. Un paldies! un uh, tiksimies uh, nākamajā īpašās uh, komitejas sēdē et, et, les, et les coordinateurs restent. Koordinātori paliek zālē un mums uh, notiks uh, turpmāk saruna pēc desmit minūtēm. Ça va? Ok. Ça va? Ça allait? Je sais pas.